Deputāts Rihalds Zuliks ir pasi, eh, pametis Alde grupu, pievienojoties EKR grupai. Eh, nu, tas notika 2014. gada 8. oktobrī.